Der Präsident! Vielen Dank. Lielas paldies! Mēs atsākam darbu. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Vakardienas protokols jums ir pieejams vai kāds iebilst? Tātad protokols ir pieņemts. Cienījamās dāmas un godātie kungi. Kā nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Itālijas Republikas ministrs padomas priekšsēdētājs senatoru un profesoru Mariju Monti paziņojums par ekonomikas krīzi, izaugsmu un nodarbinātību. Sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamentā, Monti kungs, mēs ļoti priecājamies un sirsnīgi sveicam jūs visus mūsu vārdā. Meine Damen und Herren. Cienījamās dāmas, godātie kungi, īsi izteikšos par procedūru, vēlos norādīt uz to, ka šeit nebūs brīvā mikrofona procedūra, tātad nav nekādas jēgas vicināt baltās lapiņas, jo nevarēs izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Man tas ir jāsaka tāpēc, ka man jau ir ļoti daudz interesantu procedūru, kur kolēģi man vēlējās ieteikt izmantot šo brīvā mikrofona procedūru šajā sēdē, bet diemžēl tas tā nav paredzēts. Tātad došu vārdu par ekonomikas krīzi, izaugsmu un nodarbinātību Itālijas Republikas ministrs padoms priekšēdētājiem Mario Monti. Grazie, signor Presidente. Liels paldies, priekšsēdētāji! Man tas ir liels gods, un arī Itālijas valdībai tas ir liels gods tikt uzaicinātam Eiropas parlamentā, uzstāties plenārsēdē. Un sniegt jums informāciju. Vēlos vēlreiz atkārtot to, ka man ir ļoti saviļņojoši atrasties šeit, vēl var atcerēties pirmo tikšanos ar Eiropas Savienības parlamentu, kas notika 1995. gada janvārī. Tas bija uzklausīšanās par Eiropas komisijas dalībnieku iecilšanu. Desmit gadus ilgi parlaments man ir bijis ļoti būtisks partneris, un es varēju sekot līdzi tam, ka demokrātija Eiropā arvien vairāk pieaug un ka pieaug arī ietekme šajās telpās, tāpat tās arī kā Briselē komiteju sēdēs. Un konstatēja arī to, ka komisijā, kurā es piederēju, ļoti būtiska bija parlamenta dalība parlamenta pārstāvniecība, kas vienmēr bijis svarīgs partneris mūsu Eiropas dzīvē. Un šobrīd es atrodos pie šī parlamenta galda, padomes galda, tā ir jauna pieredze. Manā mūžā esmu atbildīgs par dalību valstu politiķiem un varu jums teikt to, ka man šīs lietas nav atšķirāmas atbildība no, par savu valsti un atbildību kā Itālim par Eiropas Savienību. Diezgan bieži, kā komisāram Briselē, man nācās konstatēt to, ka nacionālās intereses bieži vien ņēma pārsvaru piedaloties dažādu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz Eiropas Savienības institūcijām. Un es esmu apņēmies šādu lomu nespēlēt nekad. To es vienmēr arī skaidroju saviem pilsoņiem gan parlamentā, gan cita vieta. Mums ir jānes ļoti lieli upuri, lai īstenotu smagās reformas, kas skar šobrīd Itālijas pilsoņus. Taču tās nav lietas, kuras uzspiež Eiropas Savienība. Tās ir lietas, kas ir nepieciešams, lai uzlabotu ekonomisko, sociālo un pilsoņu dzīvi Itālijā. Un tas viss tiek darīts, lai aizstāvētu mūsu bērnu intereses. Protams, ka tās ir lietas, kuras Eiropa iesaka, taču nav nekas tāds, ko kas varētu tik tā teikt piešūts Eiropas Savienībai. Es esmu atbildīgs vadīt valsti, kurai pieder tāds resurs, kas visu laiku, kas šobrīd ir, ir tādā kā iztrūkumā, un tā ir sabiedriskā doma. Un es cenšos šo resursu arī kopt un, un veicināt. Manuprāt, mums jāturpina pārliecināt mūsu pilsoņi ar saturīgiem argumentiem, ne tikai ar dažādiem Eiropas li lietām. Un savus kolēģus no citām dalību valstīm varu tikai aicināt un iedrošināt rīkoties līdzīgi un izturēties līdzīgi attiecībā pret mūsu visu kopīgo lietu. Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie parlamenta dalībnieki. Itālija šobrīd atrodas tādā kā skrējienā. Mēs cenšamies izkļūt no šīs sarežģītās situācijas, un es domāju, ka pamazām mums tas arī izdodasies. Mums izdosies izvest mūsu valsti no šīs ēnu zonas, kurā tā šobrīd atrodas. Protams, ar to ir saistīta arī problēma, ka šī situācija var kļūt epidēmiska. Mūsuprāt, budžeta konsolidācija ir nepieciešama, taču ir nepieciešams arī struktūrālās reformas. Vēlos atgādināt, ka mans priekšskājais Silvio Berlusconi jau pagājušajā vasarā ir uzņēmies dažādus pienākumus, un viņš runāja par budžetu, kuram 2013. gadā jābūt līdzsvarotam. Viņš noteica mērķi to panākt agrāk nekā citās Eiropas, domātojas šo ārkārtas situāciju. Mana valdība turpinās šo darbu, mēs vēlamies uh, to īstenot, kaut arī tas ir ļoti grūti un kas nozīmē uz to, ka IKP ievērojami samazināsies un ka ir jāizmanto 5%, lai apmaksātu procentu likmes. Mēs ceram, ka varēsim līdzsvarot valsts budžetu un esam arī pilni apņēmības raugoties uz šo uh, īpašo valdības sastāvu un īpašām attiecībām ar parlamentu Itālijā, ka mums uh, izdosies diezgan raiti īstenot struktūrālās reformas, kas ir nepieciešamas. Šobrīd Itālijā notiek konsolidācijas process, taču mūsu priekšā vēl ir garš ceļš taču mēs esam pilni drosmes, un es domāju, ka Itālijā nenotiks vienkārši pasīva Eiropas vadlīnija pārņemšana. Es domāju, ka Itālija vēlas uh, sniegt spēcīgu devumu, pārorientējoties un vēlas spēlēt lielu lomu Eiropas Savienības šīs valsts glābšanā un arī vienā no lielākajām tautsēmniecības glābšanā Eiropas Eirozonā. Tādējādi es arī labprāt pieņēmu, pieņēmu uzaicinājumu, jo Vācijas kanclere un Francijas prezidents uzaicināja Itāliju uz kopīgu tikšanos, un Itālija vēlas piedalīties šajā darbā, sniegt savu devumu kopienas metodas attīstīšanā, kas vienlaiks atzīst arī Eiropas institūciju lomu. Šeit pastāv vēlme izsvērt pilnīgi visas iespējas, izveidot jaunus tiltus, nevis atšķirties vienam no otra arī attiecībā pret tām valstīm, kuras vēl joprojām nav eirozonā, vai attiecībā uz tām valstīm, kuras paziņo, ka nekad nevēlas iestāties eirozonā. Manuprāt, Eiropas Savienībai ir svarīgi rīkoties saskaņā ar iekļaušanas principu, nevis izkļaušanas principu. Priekšsēdētāji kungs, ekonomiskā krīze, izaugsme un nodarbinātība vēlos paust mazliet savus pārdomas par to, kas ir pašreizējais lielākais risks Eiropā. Ei, eiro bija visambiciozākais projekts Eiropas Savienībā. Mēs varam pieļaut ļoti daudz ko, taču nevis to, ka eiro kļūst par sadalīšanās risku un iemeslu, un šādas briesmas pastāv. Tādēļ mēs arī, esam, mēs arī iestājāmies par risinājumu atrašanu eiro krīzē, taču es domāju, ka mums ir jāveic vēl lielāki pūliņi, lai īstenot un iegūtu atkal tādu vienotu garu. Eirozonas krīze ir mm, radījusi ļoti lielu kritiku un ļāvusi izpausties seniem seniem negatīviem viedokļiem, taču mums par to ir jācīnās. Mēs nedrīkstam vienkārši sadalīt Eiropu kaut kādās zonās. Es pārstāvu valsti, kas geogrāfiski raugoties atrodas Eiropas perifērijā, un man nav nekādu iebildumu par šo geogrāfisko diskusiju, taču vienlaikus vēlos uh, piebilst, ka centrālas valstis, nu, patiesībā tā jau ir arī Itālija, ja mēs raugamies uz kopīgu atbildību, taču centrālas valstis, sākot jau ar Vāciju un Franciju, divas lielākās Eiropas tautsēmniecības, ka tās ir krīzes uh, iemesli saistībā ar stabilitātes un izaugsmas paktu, saistībā arī ar nepietiekamo uzticēšanos 2003. gadā. Itālijā ir ECOFIN padomas prezidējošā valsts, taču abas divas šīs dalībvalsts izvēlējās izmantot savu politisko ietekmu uz pārējām dalībvalstīm, lai uh, Mm, attiecīgi izmantot šo īstenošanas mehānismu, un tas tiek atzīst. Es šeit nevēlos uh, izteikties negatīvi attiecībā pret saviem cienījumiem kolēģiem Vācijā un Francijā, taču tas viss bija smagi pārkāpumi attiecībā uz ticamību, un tas skāra Eiropas centru. Un arī budžeta disciplīna, un tieši budžeta disciplīnas bija liels panākums, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka šī atbildība ir jāuzņemās gan centrālajām valstīm, gan arī perifērajām valstīm, jo mēs nedrīkstam aizmirst to, ka daudzas valstis perifērijā, to starp arī manējā, pārāk izlaidās, pazaudēja disciplīnu. Taču priekšsēdētāji un cienījamie deputāti kungi, uh, nav Eiropas Savienības, ja mēs visi neuzņemamies atbildību par to, kas notika pagātnē un par to, kas ir saistīts ar eiro un eirozonas izveidošanu. Principā mēs pavadījām astoņus smagus gadus dalību valsts un īpaši komisija, tieši vēlos uzsvert komisijas lomu, kas kā liela institūcija kā Eiropas integrācijas motors un arī parlaments, kas pēdējos gados vēlējās spēlēt ar vien lielāku lomu, ka visas šīs institūcijas pavadīja astoņus gadus, lai ļoti rūpīgā ceļā atjaunot stabilitātes izaugsmas pakta uzticē, uzticamību. Un es vēlos arī atzīt šī parlamenta lomu saistībā ar sešu tiesību aktu pakotni, kas atjaunoja ticību disciplīnai, un tas ir daudz vairāk nekā panāca padome. Ja mēs domājam, kā parlaments šajā vēsturiskajā mirklī ir saistīta ar disciplīnas trūkumu, attiecībā pret valdībām. Nu, varbūt, ka tas varētu pastāvēt nacionālā līmenī, taču nevis Eiropas līmenī, jo šis parlaments vienmēr bija kā disciplīnas faktors, pateicoties tieši tam darbam, ko viņš veica. Es nedomāju, ka šobrīd ir īstais mirklis, lai tagad budžeta disciplīnas jautājumu noliktu arhīvos un pāršķirtu jaunu darba kārtības lapusi izaugsmi. Es domāju, ka tas, šie abi aspekti ir jāsavieno un tas ir jādara ikdienā. Vakardien ministru padomē kopā ar saviem kolēģiem man bija jāpieņem nepopulārs un sarežģīts lēmums, proti, ka mēs nesniedzam finanšu garantijas Itālijas valstī. Tas ir lieliskam, tas bija paredzēts lieliskam projektam 2020. gada Olimpiskajām spēlēm Romā, un tā bija liela vilšanās gan Romā, gan visā Itālijā. Man ir tāds iespējas, ka sabiedriskā doma Itālijā saprat, ka šobrīd, kas šobrīd ir būtiskākais Itālijai un ka patiesībā tas ir Itālijas un Eiropas interesēs. Pagājušo nedēļu ciemojos Vašingtonā ASV, kur man vēlreiz apliecināja to, ka ļoti būtiska Eirozonas stabilitāte visā pasaulē. Un šobrīd šajā situācijā ir tā, ka ik viens žests, kur uh, mēs cenšamies pārlikt slogu tā kā uz nodokļu, nebūtu saskaņoti ar to atbildību, kas mums kā valdību personām ir jāuzņemās. Un pagātnē, diemžēl, pārāk bieži viss tika pārlikts uz nākotni, uz nākošajām paaudzēm. Es ceru, ka būs vēl daudz iespēju lieliem pasākumiem Itālijiem. Pagātnē arī bija tāda situācija, kad Itālija varēja sniegt lielu devumu kultūrā, sportā, dažādiem Eiropas līmeņa pasākumiem. Manuprāt, šie ir tādi nelieli žesti, kas pierāda to, ka budžeta disciplīna nav kaut kas jauns, uh, no kura mēs vēlamies atbrīvoties pēc iespējas ātrāk, bet gan, ka tā ir jauna dzīves forma. Eiropadoms, pie Eiropadoms galda Itālija ar viensniedz savu ieguldījumu izaugsmē. Mēs visu laiku dzirdam šo vārdu izaugsme. Mēs savu savas valsts iekšienē daram visu iespējamo, lai nodrošinātu budžeta disciplīnu. 30. janvāra Eiropa padome bija, un tad būs nākamā tikšanās 1. martā. Ir ļoti daudz, kas sakāms par izaugsmu, taču ir vēl vairāk darāmā. Es zinu, ka parlaments arī savā ikdienas darbā, savos uh, rezolūcijas priekšlikumos saskarās ar šo uh, izaugsmas izaicinājumu un interpretē to no jauna. Itālija Eiropa padomā ir panākusi to, ka tiek noteikta augstāka prioritāte izaugsmē visas ekonomikas politikas ietvaros, un tas ir iespējams neapdraudot disciplīnu. Pietiek tikai ar dažiem aspektiem, piemēram, kopīgais tirgus. Šajā, šajā lauciņā vēl joprojām ir daudz darba, lai varētu strādāt saistībā ar izaugsmas jautājumiem. Barņēkungs šeit darbojas. Un šajā iekšējā tirgu pastāv ļoti liels izaugsmas potenciāls, un mēs Itālijā visu laiku uzsveram, lai vārdiem sekotu darbi, lai darbi notiktu raiti, lai valstu un valdību vadītāji personīgi iestāties par šo tirgu. Tādējādi šī lieta iegūtu visaugstāko politisko uzmanību un nepaliktu vienkārši tukši vārdi uz papīra. Tas ir pats galvenais Eiropas integrācijā tās dvēsele. Vēlos pieminēt vēl vienu piemēru, atkārtošu to, ko teicu Eiropadomē. Fiskālais pakts ceturto, piekto reizi notiek mēģinājumi nostiprināt budžeta disciplīnu, taču nav nepieciešams šo darbu vēl, veikt vēlreiz. Uh, budžeta disciplīnai un ekonomikas integrācijai vienotajā tirgū. Ir ļoti efektīvi mehānismi, tostarp arī sankcijas budžeta disciplīnas jomā. Ir vēl joprojām valstis, kuras gadiem ilgi pārkāpja iekšējā tirgus regulējumu un ir nepieciešams ļoti ilgs laiks, līdz komisija var īstenot savas sankcijas, var doties uz tiesu, un tas noved pie tā, ka šis process Eirozonā nenotiek um, optimālā veidā. Ir ļoti jauki, ka uzmanība tiek uh, sniegta uh, dažādām valdībām un uh, budžeta disciplīnām, taču, diemžēl, tiek piešķirta pārāk maza uzmanība ekonomikas savienībai, kas ir pamats valūtas savienībai. Un tam ir jāpievērš lielāka izā, uh, uzmanība. Un runāt par izaugsmu priekšsēdē, kungs, vēlos noslēgt savu runu. Es zinu, ka laiks šeit ir ļoti sīki sadalīts, ka laikam laiks šeit ir tiešām tāds resurss, kas jātaupa, un man ir jāievēro disciplīna. Runājot par stabilitātes obligācijām. Parlamentā par to nobalsoja liels vairākums, un arī es tās esmu atbalstījis citu vietu. Protams, nevis kā instrumentu trūkošajai budžeta disciplīnai, bet gan stiprākai finanšu tirgus integrā, integrācijai. Ja šis instruments tiks izstrādāts uh, labā veidā, saistībā ar zaļo grāmatu, ar dažādām rezolūcijām un šodien pieņemto paziņojumu, tad šis instruments var dot savu ieguldījumu, lai finanšu tirgi arī stingrāk ievērot finanšu disciplīnu attiecībā uz valstu budžetiem. Un viens no piemēriem, kā var īstenot instrumentus, ievērojot šos īpašos apstākļus, ja kāda liela valsts uzskata, ka stabilitātes obligācijas ir jāvirza tālāk vai tām vai tās vajadzētu ieviest ātrāk, tad šie aspekti ir jāņem vērā un būtu bīstam tos neņemt vērā. Manuprāt, kādu dienu pienāks tas mirklis, kad mēs pārdomāsim, vai šī rīcība gan valsts, gan privātajā sektorā ir īstā tajā mirklī. Mūsu ko konstitūcijas runā par budžeta disciplīnu, budžeta līdzsvarietiem budžetiem, par zelta likumiem attiecībā uz šo disciplīnu, taču zelta likumi, piemēram, Vācijas uh, budžetā nodrošinā to, ka bija iespējami parādi, taču ierobežotā līmenī. ja kādu dienu beigsies lielais pārmaiņu process, kas ir sācies no Vācijas puses. Mēs tagad esam koncentrējušies uz šo disciplīnas ceļu. Tad izaugsmē varēs izmantot arī citus instrumentus. Un pēdējā pārdoma, priekšādāja kungs, es redzu, ka man nav daudz laika to sīkāk izstāstīt, taču vēlos pieminēt rakstu, kas parādījās šorīt Francijas, Vācijas un Itālijas presē. Tur um, šajā rakstā ir runa par integrāciju, kas mums ir nepieciešama arvien vairāk, un arī par demokrātiju, no kuras mēs nevaram atteikties, un kā mēs visu to varam uh, apvienot gan demokrātiju, gan integrāciju. Es domāju, tas ir iespējams uh, samierināt integrāciju un demokrātiju. Protams, uh, tikai ļoti virspusēja sālu valsts kultūru varētu uzskatīt. Naivi iedomāties, ka integrācija nozīmē supervalsti. Liel, vismaz tā ir lielākā daļā Itālijas parlamenta. Priekšsādātāja kungs, es atvainojos, ka es ļāvos kaislībai, kas man ir attiecībā uz Eiropas integrāciju. Integrazione europea, che non significa. Eiropas integrācija nenozīmē supervalsti, bet gan tas nozīmē funkcionēšanu ilgtermiņā, un tas tiek darīts ar demokrātijas palīdzību. Nu, tagad palūkosim, kas ir darāms, jo eh, dažreiz ir tādi cilvēki, kas domā, ka integrācija notiek uz demokrātijas rēķina. Bet mums nav vajadzīgs eh, no jauna izgudrot riteni, ir nepieciešams strādāt ar to, kas mums jau ir. Es par to jau runāju. Eiropā ir kāda institūcija, kas tieši runā ar pilsoņiem un pilsonēm, un šo institūciju sauc Eiropas parlaments. Tai institūcijai ir liela ietekme uz ikdienas dzīvi. Es gribētu arī uzsvērt, ka tās kontrolas, ko veic Eiropas parlaments, ir ļoti stingras. Un eh, tieši ar parlamentu palīdzību ir iespējams nodrošināt lielāku efektivitāti uh, Protams, ka Eiropas komisija ir kā tāds motors, kas virza visus priekšu, bet es domāju, ka mēs varam arī šeit izmantot dižā franču, francūža Žana Monē garu, lai e, turpinātu strādāt un darboties. Paldies! Ministra prezidenta kungs Monti, paldies kolēģi! Ministra prezidenta kungs, jūs ar kolēģi Gulāru, jūs un kolēģi Gulāru raksts tika publiskots, un es gribu jums pateikties par šo rakstu. Tieši tas, uh, Kaut arī sagadīšanās iespējams, ka tas tika publiskots šodien. Tagad Jozefs Dols no Tautas partijas grupas uzstāsies, lūdzu. Uh, Priekšsēdētāja kungs, Montī kungs, dārgie kolēģi, mēs esam pārliecināti, šajā zālē, ka Eiropā ir jāveic korekcijas savā budžetā un arī jāturpina augt. Es gribētu teikt, Montīkungs, ka tās reformas, kuras jūs uzsākāt savā valstī, noteikti ir pāraugs mums. Jūs izlabojāt kļūdas, kuras veica no vienas puses valdība, kas bija pirms jums, un jūs arī uzsākāt Eh, veicat izmaiņas, liberalizējot dažas profesijas. Tas ir ļoti labi, jo tas radīs jaunas darbvietas un stimulēs konkurētspēju. Pateicoties jūsu priekšlikumam, jūs esat um, nostiprinājis tirgus uh, sociālo ekonomiku un jūs padarījāt tirgu par produktīvāku. Jūs cīnījāties arī par caurskatāmāku nodokļu sistēmu, tā ir taisnīga un tās ļaus samazināt nodokļu slogus, kas nomāca itāliešus. Tiešām jūs varat būt pāraugs Eiropai. Es ceru, ka ļoti daudzas valstis jums sakos, jo, lai no jauna sāktu izaugsmi, ir nepieciešama uh, atbilstoša politiskā un ekonomiskā vīda. Mums ir jādod cerība saviem pilsoņiem. Tā nevar būt viltus cerība, kas piekrāpj. Tā ir jābūt cerībai, kas balstās uz konkurētspējīgākas ekonomikas attīstību un uz mūsu kopīgo piepūli. Itālijas ekonomika, tāpat kā citās Eiropas valstīs balstās uz konkurētspējīgu sektoru, ekonomisko attīstību. Montīkungs, jūs esat sācis optimizēt šo potenciālu, atbrīvot tās potenciālu un eh, tiešām ļoti daudzām valstīm vajadzētu jums sakot. Mums ir jāveicina ne tikai nacionālā politika, bet arī eiropeiskā politika, jūs tā teicāt. Un īpaši mums ir jāļauj mūsu MVU, mūsu zinātniekiem un ļoti daudziem eiropiešiem, tāpat arī jauniešiem, kas ir bez darba, attīstīt savu pat potenciālu. Un lai īstenot šo pot politiku, mums ir nepieciešams būt atbildīgiem, un jūs, Montīkungs, to valdības uh, galvgalī esot arī ļoti labi īstenojot. Tāpat mums ir nepieciešams arī investīcijas, jo tikai pateicoties investīcijām mēs varam panākt ilgtermiņa attīstību. Iepriekš mm, kādreizējais komisijas priekšsādātājs Žakas Delors bija, ja tā varētu teikt, iemīlējies iekšējā tirgu. Uh, Un um, jūs, Montie kungs, viņam zināmā mērā līdzinaties, jūs esat publicējis ziņojumu, kurā jūs sniedzat par tādu, par vairākiem veidiem, kā var atsvaicināt šo iekšējo tirgu. Pagaidām mēs vēl neesam nonākuši pie pilnīga vienotā tirgus. Un es eh, gribētu teikt, ka es ļoti atbalstu Vācijas un Francijas sadarbību, taču tāpat es eh, ļoti lielu interesi pievēršu attiecībām ar Itāliju. Es priecājos, ka jūs tik ļoti atbalstat Eiropas integrāciju. Montīkungs, jūs zināt, ka ja mēs atkāpsimies atpakaļ, eh, tad tā būtu ļoti liela kļūda. Un tāpēc es jūs lūgtu turpināt uzstāt uz to, ka mēs nevaram iet atpakaļ. Parlamenta lielākā daļa ir ar jums. Mēs nevaram strādāt kā starpvaldību līmenī. Mums ir nepieciešama int integrēta un politiska Eiropa, un e, jūs esat mūsu sadarbības partners. Paldies par uzmanību. Tas vārds attiecas für die Fraktion. Tagad sociālas demokrātu politiskās grupas vārdā uzstāsies Hannes Svoboda, sešas minūtes. Paldies, priekšsādātāja premjerministra kungs. Laipni lūdzu šajā parlamenta ne tikai no demokrātu Uh, viedokļa, bet no visu mūsu puses. Uh, jūs uh, pārteicāties vienā brīdī savā runā un teicāt, ka jūs pārstāvat Eiropas parlamentu, kad runājat par Itālijas parlamentu, bet ziniet, mēs ļoti labprāt jūs ievēlētu kā priekšsādātāji arī savā parlamentā. Premjerministra kungs, mūsu cerības ir ļoti lielas. Uh, Un jūs runājāt par izaugsmi, jūs runājāt par ne, nepieciešamību kombinēt um, šo izaugsmi ar nodokļu disciplīnu. Varbūt mēs varētu sasniegt šo izaugsmi vieglāk, ja mums būtu darba vietas. Un mums ir ļoti daudz dažādas deklarācijas no, gan no Itālijas, gan no citām valstīm, bet rīcība vēl pietrūkst. Es gribētu citēt Uh, samitu, kur Sarkozī kungs teica, ka mēs uzskatām, ka nodarbinātībai ir jābūt uh, dažādu rīcību galvenajam mērķim un mums ir nepieciešama līdzsvarota izaugsme. Ļoti labs teikums, bet kur tad ir realitāte? Mums joprojām uh, tās trūkst, mēs runājam par stabilitātes obligācijām un tam līdzīgi. Uh, bet nekas nenotiek. Otrkārt, premjerministra kungs, jūs runājāt par sociālo Eiropu, te mums atkal ir G20 samita paziņojums. Mēs atzīstam to, ka ir ļoti svarīga sociālā aizsardzība mūsu valstīs, un mēs esam pārliecināti par to, ka ir nepieciešams sociālais dialogs. Šodien rīta mēs eh, apspriedām to, kā Grieķijā sociālais dialogs tiek sagrauts. Uh, Un tur nav nekāda sociālā dialoga, mm, dialoga nekāda sociālā partnera, vienkārši likumdošana un punkts. Un eh, tāpēc jāsaka dialogam un likumdošanai ir jāiet roku rokā. Tālāk par nodokļiem runājot. Arī nodokļiem ir jābūt sociāliem un taisnīgiem. Mums ir jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu maksājumiem. Un te atkal es jums varētu citēt. Mums ir jācīnās uh, nu, par dažādiem riskiem un par nodokļu nemaksāšanu, bet eh, tas arī ir viss. Ko tad lai domā kāds grieķis, kas, redzē, kas redz, ka bagātie grieķi visu savu naudu nošot uz Šveici bez nodokļiem, bet viņiem, tiem, kam naudas ir mazāk, ir jāmaksā Tālāk, eh, finanšu transakciju nodeva arī mums ir ļoti svarīga, un mēs sakam, ka mums ir jāizvairās no tā, ka nodokļi netiek maksāti. Un mēs piekrītām tām, ka nodokļu samaksājumā nauda tiek nosūtīta uz Baham salām, Šveici vai citur, bet tad, kad runa ir par uh, transakciju nodevu, tad mēs esam pret. Mēs gribam Eiropu, kurā ir vairāk darba, mazāk bezdarba, lai nodokļi ir godīgi, taisnīgi. Mums ir arī Eiropas institūcijas, kas palīdz darīt to, pie kā arī jūs strādājat. Mums ir Eiropas centrālā banka un arī Eiropas investīciju banka. Arī investīcija banka var palīdzēt veicināt izaugsmi, kas attiecās uz Eiropas centrālo banku. Dragī kungs veic ļoti labu darbu, un es gribētu, lai jūs eh, viņam sekotu un jūs viņu atbalstītu, cik vien tas ir jūsu spēkos, lai veicinātu izaugsmi Un es domāju, uh, divi itāļi, Dragi un Monti, varētu pārvērst Eiropas seju Super Mario, kā lai es vēl jūs nosaucu. Paliksim pie super. Un visbeidzot, uh, premjerministra kungs, kas attiecās uz demokrātisko Eiropu, jums ir pilnīga taisība, taisnība. taisnība Demokrātijai nav nekādas pretrunas ar integrāciju, taču demokrātija un padome nav savstarpēji varbūt tā cieši saistīts, jo daudz pilsoņi jautās, ko tad jūs esat ieguvuši no Lisabonas nolieguma, kāds ir, kāda ir parlamenta loma. Es zinu, ka Lisabonas noliegums nav mīļākais saruna temats premjerministriem un valdību vadītājiem bet Eiropas parlaments e, vēlas būt demokrātijas spēles um, sastāvdaļa. Mēs gribam piedalīties diskusijās jau no paša sākuma. Ir valstis, kurās situācija ir diezgan sarežģīta, piemēram, tādas ir kā Grieķija. Mēs nevaram palikt tikai pie nodokļu stabilitātes un disciplīnas, ir nepieciešama arī izaugsme. Un visbeidzot, premjerministra kungs, mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs esat šeit, jūs strādājat par stipru Itāliju un stipru Eiropu. Mums ir nepieciešama Itālija kā. Ka Eh, Eiropas Savienības dibinātāja valsts, kas ir spēcīga, kurai atbildīga sociālā politika un uh, nodarbinātība. Un ar mūsu atbalstu jūs to arī varēsiet darīt. Paldies! Tagad uzstāsies uh, Verhofstadt kungs, liberāļo vārdā. Pareizi, priekšsādātā kungs, Mārio. Mana politiskā grupa, Spinelī grupa, mēs eh, esam ārkārtīgi lepni par to, ka jūs esat kļuvis par Itālijas ministru prezidentu. Jūs eh, esat daudz ko paveicis un dažu nedēļu laikā Itālija ir atgriezusies uz pareizā kursa, ir eh, veiktas dziļajošas reformas, Tas ir svarīgi ne tikai Itālijai, bet arī Eiropai. Tagad nu, mums ir īsts federālists Eiropas talpā. Es droši vien tālāk nerunāšu itāļu valodā. Man kauns. Nē, es par, itā, par vīnu no Itālijas varētu vēl parunāt itāļu valodā, bet par politiku nē. Nu, tad, eh, ministra prezidenta kungs Mario, jums šodien droši vien ne tikai komplimenti. Uh, šodien ir nepieciešami. Jums um, būtu nepieciešams uh, kas lielāks par verbālo atbalstu no parlamenta. Jums uh, konkrētāks atbalsts nepieciešams no parlamenta un no padomis. Tas ir tāds plāns, priekšlikums mazināt uh, procentu likmes ikvienam Eiropā. Šodien, kolēģi, mums jāatceras Itālijā, pat pēc reformam procentu likmes ir trīs reizes lielākas. 1,9% ir Vācijā un 5,7% eh, Itālijā. Tātad trīs reizes lielāks procentu likmes nekā Vācijā. Tā tas nevar turpināties. Mums ir nepieciešams šis kompensējošs fonds. Tā ir eh, Vācijas ideja 2,3 eh, triljoni eiro Tur tiktu koncentrēti 60% no parāda, un eh, šis fonds uzlabotu situāciju ne tikai Itālijā, bet arī Vācijā. Nu, tagad parlaments pirms divām nedēļām parakstīja rezolūciju par šāda fonda izveidošanu, un uh, vairākums šajā parlamentā vēlas šo fondu piesaistīt divpakas likumdošanai. Uh, kas tiek diskutēta. Manuprāt, Eiropas centrālā banka nevar arī turpmāk ik pēc diviem, trim mēnešiem veikt uh, līdzekļu injekcijas, kā tā ir darījusi līdz šim. Kaut kas ir jāmaina. Man prieks arī par to, ko jūs teicāt par obligāciju tirgu. Montija kungs teica, ka nepieciešama ne tikai solidaritāte, bet arī reāli instrumenti, lai panāktu reālu disciplīnu monetārajā sistēmā. Un tas ir labāks risinājums un struktūrālāks risinājums par to, kas mums ir. Tagad jau viens triljons uh, nodokļu maksātāju naudas ir ieguldīts, lai atrisinātu, lai izkļūtu no šīs krīzes. Mums ir trīs dalībvalstis, kas saņem palīdzību. Mūsu uh, kredītreitings uh, tādās valstīs kā Francija, Lielbritānija un iespējams arī Vācija šodien rīt. Tātad šo valstu kredītreitingi ir drastiski pazemināti. Tā kā pienācis brīdis rīkoties. Un eh, arī finanšu iestādēm, bankām ir jāmaksā, ne tikai nodokļu maksātājiem, lai mēs varētu no šīs krīzes izkļūtu. Tam nepieciešamas struktūrāls reformas. Itālijā turklāt nav Grietie. Grietie jāskatās, kas notiek Itālijā. Grietie arī nepieciešamas struktūrālas reformas. Arī Grieķija jāmazina, eh, jāsaspiež, ka šis milzīgais uh, valsts aparāts. Grieķija ir nepieciešams pārmaiņas politiskajā sistēmā, un es teicu, iespējams būtu laba doma, kad uh, Montīkungs visu paveiks Itālijā, tu varētu viņu nosūtīt uz Grieķiju, un tad tālāk visur Eiropā, kur ir problēmas, mēs sūtīsim Montīkungu, viņš visu izglābs. Paldies! Ferhofstadt kungs. Un tagad uzstāsies um, Rebeka Harmsona, kas pārstāv zaļo politisko grupu. Un paldies, priekšsādātā kungs. Godātais Montī kungs, es um, tomēr runāšu vāciski. Šodien no rīta tiešām tika publiskots uh, jūsu un kolēģis Silvijas Gulāras raksts bet ne tikai šajā rakstā, bet arī pēc šīs uzstāšanās jūs pierādējāt, ka jūs esat pirmkārt cilvēks, kas ir spējīgs eh, pēc eh, tik sarežģītā laika civilizēt Itālijas politiku. Un turklāt jūs eh, pierādējāt mums, ka iespējams jūs varat būt šī spilgtā personība, kas var panākt to, lai Itālijas politiku tiešām civilizētu. Uh, Godīgi sakot, par to tagad ir runa. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūsu teikto, un um, dažviet es domāju, tas skan labi, bet vai viņš nevarētu izteikties vēl precīzāk, viņš nevarētu dažviet vēl sakoncentrēt šos, uh, šīs domas, precizēt, par kādām problēmām ir runa. Itālija, Spānija, Portugāla, Īrija. Tās vismaz ir tās valstis, kur cilvēkiem paliek bail redzot ziņas no Grieķijas. Mēs sakām, Itālija nav Grieķija, Portugāla nav Grieķija, Spānija viss ir citādi, Īrija arī, bet jūs zināt, ka krīzi nevar kontrolēt, joprojām krīze var paplašināties vēl. Un es zinu, jūs esat izaudzis praktiski uh, banku sektorā. Nu, par tom, iespējams, mm, man būtu vēl jautājumi jums uzdodami, kur es gribētu saņemt skaidrākas atbildes. Pirmkārt, par Grieķiju. Lūkojoties situācijā, kāda ir Grieķijā, jūs uh, sakāt, mums nepieciešama iekļaujoša politika, mums jāsatur Eiropa kopā, bet eh, vai Grietijā tiek īstenota pareizā politika, jo es eh, nevarētu šeit droši teikt jā. Nelija Krūsa, komisijas pārstāve, vakar teica, tā nebūtu liela drāma, ja Grieķija izstādos no Eirozonas. Man šķiet, ka šī attieksme ir ļoti bīstama. Ko tad Grieķiem? darīt un ko viņam domāt par šādiem izteikumiem. Jūs runājat arī par budžeta disciplīnu daudz. Jums tagad uh, viss uh, Itālijā jāsatīra, jā, jāuzlabo, bet vai tiešām ietaupījumi ir vienīgais risinājums, jo Grieķijā neko citu nedara, tik vien taupa. Bet vai ar to pietiek, lai ar budžetu viss būtu kārtībā, lai tiešām šī bilance ir vissvarīgākā. Grieķijā taupa, taupa un taupa, bet situācija valstī pasliktinās nemitīgi. Un arī vistrūcīgākie cieš aizvien vairāk. Vai tiešām tad tas būtu pareizais uh, ceļš uz priekšu? Un tā kā jūs teikt labi pārzināt banku sektoru, vai jūs varat man izskaidrot, um, Nu, kāpēc mēs sakām, ka lielas bankas ir pārāk lielas, lai tām nepalīdzētu? Un uh, mēs tomēr visu laiku sniedzam šīm bankām palīdzību, kaut arī, kaut arī šīs bankas uh, neizlabojas. Un valstīm mēs uzticamies uh, daudz mazāk. Un par katru summu, kas ir sapcīt daudz mazāk, kas par tām, ko piešķēram bankām, uh, mēs izvirzam tik stingras prasības un nosacījumus. Vai par to nevajadzētu padomāt? Kāpēc ir eh, tik atšķirīga pieeja šeit? Es zinu, ka jūs Itālijā sākāt domāt par eh, nodokļu nemaksāšanu. Jūs eh, sākāt arī rīkoties, tiek veiktas pārbaudes, kontīnāda, peco, tiek uh, veiktas izmeklēšanas, tas ir labs signāls. Bet eh, vai Eiropas līmenī mēs varētu parakstīt vienošanos, lai nepieļautu tik milzīgu nodokļu nemaksāšanu? Itālijā gandrīz 300 miljārdi eiro pazūd, jo netiek maksāti nodokļi. Paldies par jūsu pacietību priekšsādātā kungs. Man ir vēl viens teikums. Tikai viens. Montīkungs. Runājot par ministru prezidentiem eh, valstīs, kur valda krīze, jūs esat vienreizējā situācijā. Jūs eh, visi ciena. Ar jūsu pieredzi, jūsu personību, jūs pārstāvāt mm, tik tiešām tādu cerību visu valstu cerību attiecībā uz uh, valstu izkļūšanu no šīs krīzes. Paldies, un tagad uzstāsies konservatīvo pārstāvis Kelenēna kungs. Paldies, priekšsādātāji. Nu, tas ir vēl viens uh, slavens Monti. Uh, Ja es, protams, domāju par Montis Python. Bet, nu, es domāju, ka es varētu piekrist Ferkovštata kungam, ka Itālija par laimi nav Grieķija. Tomēr Itālijas budžets desmit gadus laikā ir ļoti krasi mainījies. Tā bija pārpalikums pirms desmit gadiem, un tagad tas ir iegājis diezgan lielā deficītā. Ir uh, noslē, izveidots arī obligācijas uz desmit gadiem, un It Itālijā nodokļu konsolidācija un ekonomiskā reforma varētu darboties, bet Grieķijā pilnīgi noteikti tas nedarbojās. Defolti un viss cits, kas notiek, eh, varbūt ir labs ierocis Angelai Merkelai, bet eh, tas galīgi nav vajadzīgs um, eirozonai, jo, protams, tās nav ilgtermiņa risinājums. Kā jau daudz teica, vienīgais atrisinājums ir izaugsme. Būsim godīgi. Visu, ko mēs līdz šim esam darījuši, tas viss ir izgāzies. Mēs tikai cenšamies padarīt laimīgus pilnīgi visus, un um, mēs balsījāmies uz tādu kļūdainu pieņēmumu, ka politiķi var radīt darba vietas. Protams, Ir viens eh, nesens ekonomikas dokuments, kas tiek īstenots dzīvē, un tas ir eh, Montikunga dokuments par iekšējo tirgu. Es domāju, ka Eiropas galvenā problēma ir tas, ka konkurence apdraud harmonizāciju liberalizācijas vietā. Un te jūs redzat, kādi ir, um, kādas ir uh, drausmīgās sēkas. Vienotais tirgus var radīt elastīgas ekonomikas visā Eiropas Savienībā. Tikai tādā veidā mēs nonāksim pie labākas, liberalizētākas un konkurētspējīgas Eiropas. Montīkungs, kā Itālijas premjerministrs, runāja par demokrātiju. Jūs neievēlēja pilsoņi, jūs ievēlēja e, Itālijas parlaments. Un e, jums ir spēja ietekmēt cilvēkus ne tikai Itālijā, bet vispār Itālijā. Un ja jums tas izdosies, tad mēs jūs atbalstīsim. Paldies! Paldies, Kalnan kungs! tālāk došu vārdu gojas pārstāvim Patrikam Leiriekam. Paldies, priekšsadatāja kungs. Es baidos, ka ar šīm debatēm mēs cenšamies vēlreiz nomaskēt uh, to, kas ved Eiropu uz haosu. Uh, Tad, kad mēs runājam par um, taupību, tad tā vienmēr ir tautai un nevienam citam. Taupība neļauj ekonomiku virzīt uz priekšu, jo taupības vārdā ir ļoti daudz, kas jāupurē. Jūs runājat par demokrātiju, bet kas tā ir par demokrātiju? Jūs pats sagraujat darba vietas Itālijā. Kas tā par demokrātiju, ja tiek izvirzīta prasības, kas ir absurdas, kas tā par eh, demokrātiju, ja eh, tautas pārvalda nevēlētu cilvēku trojka, ja e, tiek draudēts ar sankcijām un um, Eiropas Savienības tiesu visiem, kas neizpildīs noteikumus. Tie jau nav nolīgumu, ar kur palīdzību mēs kaut ko varam panākt. Mēs jums vēlētos uh, um, nākt klajā ar dažiem priekšlikumiem. Ir vajadzīga minimālā alga Eiropas līmenī, tāpēc ir nepieciešama arī sociālās aizsardzības sistēma Eiropā. Ir jāizbeidz sociālais dempings. Un uh, ir nepieciešama arī transakciju nodeva. Ir jācīnās arī Un pret visu, kas mums varētu kavēt izaugsmē, mums ir ļoti plaša programma, mums ir jāveicina jaunas rūpnieciskās un lauksaimniecības programmas, mums ir nepieciešama jauna pieeja izglītībai un, un mums ir nepieciešama stabila Eiropa, mums ir jāstrādā sadarbojoties ar uh, Eiropas centrālo banku, jāpalīdz valstīm, kas piedzīvo grūtības un jādod valstis, valstīm kredīts ar viena procenta līkmi. Bet jūs rīkojaties nedemokrātiski un cilvēkiem aiz muguras. Paldies! Paldies, Jārika kungs! Tagad Speronī kungs lūdzu. President. Godētais prie, uh, premjera Monti, jums, protams, ir ļoti liela finanšu pieredze, arī operatīvi esat uh, darbojies, arī bijis akadēmiķis un arī ļoti tādos šauros uh, ciklos esat. Uh, arī uzkrājuši savu pieredzi, un arī tas nav nejauši, ka uh, devāties uz Wall Street, lai tiktos ar šīs starptautiskās uh, finanšu pasaules vadoņiem. Uh, no kuriem ir atkarīgi visi uh, Eiropas Savienības pilsoņi. Bet vai jūs tikāties ar sabiedrotiem vai ar saviem vadoņiem? Sabiedriotie, jo Eiropas komisija arī dālā atbildību par esošo uh, finanšu un ekonomikas situāciju, vai darba devēju vai vadītāju, jo uh, viņus neievēl demokrātiski, bet viņi izmanto nodokļu maksātājus un nu, arī uzņemas starptautiskās finanšu oficiālo maksātāju lomu. Jūs uh, šeit esat atbalstījis aizstāvējis uh, uh, konceptu par Eiropu, kas mums vairs nepie, um, kas vairs nav mūsu, arī runājot par Itālijas prezidentu Džordža Napolitāno, kurš arī nu, vairāk ir teicis, ka vieni mēs no krīzes nevaram iziet, bet vai jūs abi neredzat, un arī tādi kā jūs turpina Uh, apgalvo, ka pastāv Šveitāda, Šveica, Norvēģija, Jaunzēlanda, Kanāda, Austrālija, valstis, kurās ir demokrātiskās rietuma tradīcijas, kurā pilsoņi bez savienības un bez eiro dzīvo daudz labākā ekonomiskā finanšu situācijā. Liels paldies, runātājs tiek pārtraukts. Vielen Dank, Herr Speroni. Paldies, Speroni kungs. Okay. Paldies, jā, labi, Speronīkungs, paldies. Jā, labi, paldies. Konbendita kungs, paldies arī jums. Tagad uh, vārds Golniša kungam. Viena minūte trīsdesmit Golniša kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, padoms priekšsēdētāji kungs, daudzi atzinīgi vērtē, cik ātri reaģēt ieviežot taupības plānu un mēģina tā apvienot visu jūsu tautiešu prasības no Goldman Sachs un uh, Dragi kungs, kas arī ir ECB eh, e priekšsēdētājs, liberalizācijas plāni, darba tirgus reformas, kas ir eh, pārsaukts par izaugsmas plāni un kas eh, tagad ir sociālās regresijas prāns. Jūs sveic par drosmi, kuru jūs parādat, bet vai tad tā tiešām ir drosme, padoms priekšsēdētāja kungs? kad iecelts šajā postenī, jūs zinat, ka jūs turpinat atbildību velkt un nekad nesat bijis ievēlēts. Jūs nav ievēlējuši tie, kurus jūs vadat, līdz ar to jūs demokrātiskās funkcijas ir diezgan ierobežotas. Līdz šim jūs ir mondialisti un trīspusējā komisija, Bilderbergas grupa iecēlusi, un tam ir maz leģitimitātes, pat ja jums ir vairākums parlamentā. Jūs nerespektēt arī subsidiaritāti. Padoms priekšsētāja kung, kungs, jums kolēģi jau atbildēja, Svobodas kungs, kas ir austrietis, Verhofštata kungs no liberāļiem, kas ir flāms, un atbildējāt angliski, ir tulki šeit un uh, viņi runā un tulko, tā nav Big Brother valoda, kas ir jāizmanto, un Britu patriotu valoda, kas ir jāizmanto, kas man sēž blakus. Tas vārds jetzt für die. Tagad uh, vārds uh, komisijas uh, vārdā Šefkoviča kungam. Minister. Paldies, priekšsētāji, godētais premjers, premjerkungs, godētais deputāti Itālija. Uh, arī piedzīvo ļoti smagu finanšu krīzi, lielu valsts parādu un tam līdzīgi, bet kopš savas pirmās dienas Montī kungs ir uh, paudis savu apņemšanos risināt šos izaicinājumus un jau ir pieņēmis svarīgus pasākums, lai to darītu decembrī. Itā, uh, tika, Itālijā tika pieņems jaunas taupības, pa, jauna taupības pakotni, lai varētu uzlabot Itālijas finanšu situāciju, lai Itālija varētu uh, jau līdz 2013. gadam arī sasniegt pārpalikumu Pagājušajā gada vasarā arī tika pieņemti dažādi struktūrāli pasākumi, arī pagājušajā nedēļā par nodokļiem, par pensijām, par konkurētspēju, par uzņēmēju darbību, arī par valsts pārvaldi, jaunākie pasākumi, par arī slēgto nozaru atvēršanu, liberalizāciju, administratīvo šķēršļu vienkāršošana, arī veicinās uzņēmēju darbību un konkurētspēju, arī uh, mazinot šķēršļus izaugsmēji un arī pielāgojot ekonomiku ekonomikas attīstību noslēgumā komisija augsti novērtē Itālijas valdības uzņem, pieņemtos pasākumus. Esam gatavi atbalstīt jūsu darbu. Konkrēti piemēri komisijas atbalsts uh, ciņā pret jauniešu bezdarbu, izveidojot rīcības uh, komandu Itālijai, arī izmantojot struktūrālos fondus līdz 2016. gadam premjera kungs, kā jūs zināt un redzēt, arī Eiropas parlaments jūs atbalsta. Uh, Jūs zinat arī, ka ir daudz draugi un ir arī komisijā, es varētu pat teikt, eh, fani jūsu darbībai un komisija vēl jums un Itālijai, jūsu valdībai un arī jums personīgi gūt panākums jūsu darbā. Liels paldies! Paldies Šefkovičs kungam! Un tagad uh, dodu vārdu Ministra prezidentam Monti. President. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, tā kā es uh, sākotnē izmantoju vairāk laika nekā bija paredzēts, tad tagad izteikšos noslēgumā īsā. Galvenokārt vēlos uh, uzsvērt arī pateicību jums, priekšsēdētāji kungs, pateicos arī parlamentāriešiem, kuri arī pauda atbalstu un cieņu manai mm, zemei un uh, arī valdībai kam, kur man ir gods vadīt, un arī man personīgi liels paldies par šiem vārdiem. Uh, atbalstu. Tas mums ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu arī Itāliju pārvaldīt aizvien labāk un lai arī Itālija varētu aizvien sniegt lielāku ieguldījumu uh, stingrai Eiropas politikai, jo īpaši izaugsmas vārdā. Es vēlos arī pateikties uh, komisāram Šefkovičam arī par uh, labajiem vārdiem. Es atbildēšu tikai šķiet uz diviem punktiem rakstiski arī varu sniegt papildus kādu informāciju, arī runājot par šiem filozofiskajiem uh, sistēmiskiem jautājumiem, piemēram, arī attiecībā no Speronī kunga komentāriem un pateicos jums arī, protams, par to divas lietas. Uz, mm, viena pavisam īsa un viena īsa. Tad pavisam īsā atbilde uz Šķirgalniškunga sacīto Es vēlētos Golniša kungām teikt, ka es uh, nevaru lepoties ar uh, to, ka būtu, es būtu demokrātiski ievēlēts un būtu demokrātiskā leģitimitācija, bet atšķirībā no jums un no citiem var apliecināt to jums Es uh, arī uh, nepieprasīju šo leģitimitāti, mani aicināja pildīt šo darbu. Tas ir ļoti aizraujoši, es to nebūtu darījis spontāni. Tādēļ esmu pārliecināts, ka ja jums tiktu lūgts grūtā brīdī vadīt jūsu val, valstu valdību, jūsu valsts valdību, jūs atteiktos un jūs teiktu, ka jūs to darītu tikai tad, ja jums būtu demokrātiskā leģitimitāte vadīt šo valdību. Um. Alla signora, all'onorevole. Un atbildot tagad. All'onorevole. Atbildot tagad uz gu. Nu, paldies arī par uh, šo uh, draudzības uh, Uh, izpausmi, kādā jūs man šeit uzņemat atbildot uz Hārmas kundzes sacīto. Tad vispārīgāk runājot par Grieķijas jautājumu, ir, jā, ir izteikti ļoti daudz svarīgi komentāri, un mēs esam daudz domājuši par Grieķiju. Uh, Es aicinu jūs, un esmu viens no vecākiem jūsu vidū, aicinu raudzīties uz lietām vēsturiskā perspektīvā. Protams, kā tas smagums, ar kuru šodien e, Grieķijai ir jātiek galā, tas varētu, protams, mums likt uh, domāt, ka tas ir pārāk daudz, un varbūt tas arī ir pārāk daudz. Taču es aicinu neaizmirst to, ka Grieķijas politika ilgus gadus, un es to saku uh, kā ārējs novērotājs, tas ir, šī politika vairākus gadus Grieķijā bija katalogs par to, kāda ir sliktākā politika mūsu valstīs. Un kad mēs sakām Eiropā, un šis jautājums arī īsi ir skatīts uh, rakstā, par, uz kuru ir īsi arī atsaucos iepriekš, kad es runāju par to, ka pastāv uh, šī demokrātija nacionāla līmenī, bet varbūt nevienmēr Eiropas līmenī. Un šeit mēs esam uh, uh, Eiropas demokrātijas vietā. Es uh, arī negribētu arī runāt par pozitīviem uh, demokrātiskiem piemēriem, kas arī bija Grieķijā. Uh, Bet ir arī, vid, eh, arī runājot par savu valsti, par dažādu, par korupciju, par eh, eh, nodokļu nemaksāšanu, citas starpā un tā tālāk tā joprojām. Tad no šī viedokļa pat, ja mēs varam uzskatīt, ka šīs taupība un šīs režīms un pieeja Grieķijai ir ļoti strikta, tad, kamēr es arī pats kritizēju pārspīlējums. Es tomēr gribu norādīt uz to, ka kultūra stabilitāte, kas ir izgudrota Vācijā un ko arī es, mēs visi esam absorbējuši ar Māstrītas līgumu un eiro, tad arī pēc iespējas nopietnāk tas ļaus arī stiprināt politisko pārvaldību, jo ir ļoti grūti teikt politiķiem jā visām prasībām, tajā pat laikā uz nākamām paudzēm noveļot uh, valstu izmaksu un parādu nastu. Ir jāskata Eiropa, kā ta, kas tagad atrodas tādā līdzsvara punktā, vai, lai mēs nebūtu pārāk taupības ga, galā, bet kā Itālis arī vēlos norādīt uz to, ka mēs arī ieguvām labumus no tā, ka uh, vairākus gadus atpakaļ iesaistoties Eirozonā, mums nācās arī īstenot uh, labāk politiku un budžeta politiku. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Paldies, um, cietī, cienītās uh, ministra prezidenta kungs. Diskusijas par šo jautājumu ir pabeigtas.